un mana kolēģa Žana Artuī vārdā vēlos sveikt divus izvēlētos kandidātus uz EFSI eh, direktoru un direktoru vietnieka amatiem. Eh, sveicu jūs Eiropas parlamentā. Kā jūs eh, zinat, EFSI regula 7.6 pāns paredz procedūru, kur, kas e, nosaka to, ka valde izvēlas kandidātu uz uh, direktora amatu un direktora vietnieka amatu, un Eiropas parlaments un padome ir saulēcīgi jāinformē par um, uh, atlases procedūras uh, norisi, ņemot vērā konfidencialitātes prasības. Mūs oficiāli informēja, ka FC valde ir izvēlējusies Viljamu Molteru un Janu Cānovu uz šiem minētajiem amatiem, un tagad abas komitejas uh, uzklausīs kandidātus un pēc tam arī balsos par viņu iecelšanu amatos. Kā jūs zinat, procedūra ir ierastā, mēs sāksim ar ievadu paziņojumu, vispirms uzklausīsim Viljamu Moltereru, viņš eh, teiks dažus ievadvārdus 5 minūšu garumā, un pēc tam mums būs iespēja referentiem un ēnu referentiem uzdot jautājumus. Tas ir ļoti svarīgi, jo Eiropas parlaments vēlas, lai EFSI regula tiktu īstenot pēc iespējas ātrāk un efektīvāk, un parlaments ir devis savu pienesumu, lai arī uzlabotu šīs direktīvas kvalitāti un lai uh, EFSI kļūtu par instrumentu, kas ļautu mobilizēt papildus investīcijas Eiropā. Patreiz, kā zinat, atrodamies šajā īstenošanas fāzē, un tādēļ spēcīga komanda ir īpaši svarīga, lai EFSI kapacitāte atbilstu attiecīgi ambiciozajiem mērķiem, kas uh, noteikti regulā, kuras gatavošanā arī mēs kā līdz likumdevēja orgāns piedalījāmies. Redzu, ka kolēģi pamazām ierodas zālē. Un domāju, ka tagad varam sākt ar Vilhelmu Molterer kungu. Lūdzu, vārds jums! Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi, labvakar! Uh, Man ir liels prieks atrasties šeit, un man ir liels gods, ka esmu izvirzīta FC direktora amatā. Uh, vairākus gadus uh, darbojos Austrijas politikā kā lauksaimniecības vidas un ūdens resursu aizsardzības ministrs, esmu bijis arī vicekanclers finanšu krīzes laikā, laikposma 2007. un 2008. gada, un Līdz nesenam brīdim es biju viens no Eiropas investīciju bankas viceprezidentiem, un arī man nācās risināt vairākas problēmas, kas saistīts ar ekonomikas krīzi. E, šīs problēmas joprojām pastāv, un tas ir liels izaicinājums Svarīgi ir nodrošināt darbu Eiropiešiem, tīpaši jauniem cilvēkiem. Otrkārt, svarīgi ir nodrošināt Eiropas ilgspējīgu izaugsmu un pozitīvu izaugsmas perspektīvu. Treškārt, ir jāstiprina Eiropas uzņēmumu un ekonomikas konkurētspēja. Un ceturkārt, ir jānodrošina investīcijas Eiropā un jāaizpild esošā plaisa vai šo investīciju iztrūkums, kas ir milzīgs krīzes um, nadības, nu, um, vai ir paredzēts šis investīcijas plāns Eiropai, un tā ir kā reakcija uz sistēmisko krīzi. Dāmas un kungi, neaizmirsīsim, ka šis investīcija plāns Eiropai sastāv no trim pilāriem. Uh, tie ir savā starpā saistīti un visi no tiem ir svarīgi. Pirmkārt, ir jāizveido investīcijām draudzīga vide veicot struktūrālās reformas dalību valstīs un Eiropas Savienības līmenī, lai pabeigtu veidot vienoto tirgu enerģētikā, IT jomā un ir jānovērš čēršļi investīcijām. Otrakārt, jāatbalsta investīcijas reālā ekonomikā. Tas nozīmē, ka mums ir uh, jānodrošina atbalsts un uh, konsultatīvais uh, portāls komisijā, un treškārt ir jāmobilizē investīcijām finanses, lai Eiropas strateģisko investīciju fonds, uh, ko um, mēs realizēsim piesaistot Eiropas investīciju banku, tas ir ļoti svarīgi. E, šāds investīciju fonds ir ļoti svarīgs esošajos apstākļos. Un kādēļ? Mums nav problēmas ar likviditāti tirgū, bet problēma ir tajā, ka no vienas puses komercbanku spēja uzņemties risku ir ierobežota, publiskās investīcijas arī ierobežotas un Eiropas kapitāla tirgus nav pietiekami attīstīts. Tādēļ EFS regula uh, nodrošina šo 21 miljārdu garantijas, kas ļauj Eiropas investīciju bankai un EFSI nu, palielināt šo riska kapacitātu un nodrošināt papildus finansējumu reālā ekonomikā. Kas ir svarīgi? Un es esmu pateicīgs eh, jums, kā Eiropas parlamentāriešiem, eh, par sarunu procesu EFSI regulas gatavošanas periodā. Šis 21 miljārds ir paredzēts diviem uh, pilāriem. Eh, viens ir kā atbalsts MVU, jo MVU ir Eiropas ekonomikas mugurkauls, un otrkārt tas tiks investēts infrastruktūras un inovācijas pilārā, ko papildinās 16 miljārdi un Eiropas investīcija banka došos papildus līdzekļus. Tas ir domāts, eh, lai stimulētu 350 miljārdu kopējās investīcijas nākamajos gados. Šī regula nodrošina skaidras vadlīnijas, un es domāju, tas ir ļoti svarīgi. Piektais pāns regulā kas skaidri pasaka, ko nozīmē šīs papildināmības faktors. Gribētu uzsvērt arī 86. pāntu, kur tiek runāts uh, par uh, atzīšanas kritērijiem. 9. pāntā ir nodefinēts EFSI uh, mm, uh, aktivitātes. Tālāk desmitajā pāntā ir skaidri pateikts, kādi ir pieļaujamie instrumenti, ko var izmantot, lai tas darbotos. Šī regula piedāvā jaunas iespējas. Sadarbojoties ar dalību valstu bankām, investīciju platformām, un tā piedāvā arī atbalstu pārobežu projektiem, kas ir ļoti svarīgi tīpaši infrastruktūras attīstīšanai. Šī regula arī dod orientāciju investīciju komitejai, kas ir uh, vadošais orgāns, kurš neatkarīgi lemj par garantiju apstiprināšanu attiecīgajiem projektiem. Šo uh, orientāciju dod tā saucamā punktu karte un politikas vadlīnijas. Šī regula e, nosaka arī kārtību, kādā notiek atskaitīšanās gan komisijai, gan parlamentām. Un uh, vēl ir svarīgi, ka tiek paredzēts arī Eiropas konsultatīvais mēzgals, uh, izmantojot attiecīgo platformu un portālu pie komisijas, Eiropas komisijas. Tātad šī regula ir kā uh, vadošā roksgrāmata direktoram. Direktors ir atbildīgs par FC ikdienas darbu, direktors atbildīgs par vadīšanu lēmumu pieņemšanu investīciju komitejā. Vadības komiteja ir atbildīga par to, lai pēc iespējas labāk sagatavotu atbilstošās atskaits un ziņojums, un direktors ir atbildīgs par to, lai uzturētu vislabākās attiecības ar attiecīgajām nacionāli dalībvalstu bankām, konsultatīvo mēzglu un portālu. Tātad koordinācija ar dienestiem un arī e, šo projektu portālu Eiropas Investīcija bankā. Otrkārt, direktora pienākums ir veidot efektīvas un darbojošās attiecības ar nacionālajām platformām, nacionālajām bankām. Treškārt, atbalstīt jaunu produktu izstrādi papildus esošajiem Eiropas Investīcija bankas produktiem, piemēram, uh, um, kapitāla produkti, uh, riska garantija produkti, ir nepieciešams kopā ar komisiju un Eiropas investīciju banku um, veikt tādu reklāmas kampaņu, lai EFSI būtu pazīstams ne tikai Eiropas investīcija bankā, bet arī plašāk būtu zināt plašākai sabiedrībai. Tāpat ir svarīgi uzturēt eh, šo atskaitīšanos eh, sistēmu un arī nepārtraukti uzturēt kontakts ar galvenām iesaistītajām pusēm, no kurām viena no svarīgākajām, protams, ir Eiropas parlaments. Noslēgumā Vēlos pateikt, ka Eiropas ekonomiskajai situācijai ir jāmeklē steidzams risinājums, lai tā uzlabotos. Un to no mums sagaida arī Eiropas Savienības pilsoņi. EFSI nav sudraba lode, bet tas ir eh, viens eh, no svarīgākajiem instrumentiem kas balstās uz Eiropas investīciju plānu. Mans mēķis ir panākt, lai EFSA dar darbotos veiksmīgi, un es esmu pārliecināts, ka tas ir viens no svarīgākajiem elementiem, lai stiprinātu Eiropeisko domāšanas veidu. Un ceturkārt, es gribētu aicināt jūs, Eiropas parlamentu, turpināt diskusijas un atbalstīt EFSA, lai mēs varētu gūt panākumus. Paldies! Paldies! Tagad eh, dosim vārdu Jose Manuelam Fernandesam. Viņš uzdos pirmo jautājumu. Viņam ir atvēlētas divas minūtes. Paldies! Es vēlētos pirmkārtām jūs apsveikt. Apsveikt gan priekšsēdētāju, gan arī referentus komitejās un arī pašu kandidātu, kurš ir nozīmēts EFSI direktora amatam. Moter kungs vadīja arī EIB valdi, viņš bija vicepriekšādātājs, tas nozīmē, ka viņa pieredze ir plaša un to varētu izmantot Eiropas strateģisko investīciju fondā. Tāpat gribētu norādīt, ka uh, viņš varētu Uh, ļaut izvairīties no funkciju dubultošanās, proti parlamentu uztrauc tas, ka EIB un EFSI funkcijas varētu pārklāties. Kā jūs uzņemsieties uh, savus pienākumus, lai nodrošinātu absolūtu neatkarību EFSI? Noterer kungs. Pirmkārtām uh, regulējums šeit ir pilnīgi skaidrs. Vienīgais uzdevums eh, direktoram ir nodrošināt, lai FC darbojas, un direktors tātad ir apņēmies ievērot šo regulu. Otrām kārtām eh, investīciju komiteju sastāda astoņi neatkarīgi locekļi, un šī komiteja arī lemj par garantijas apstiprināšanu. Tāpat arī es domāju, ka uh, pēc iespējas vajadzētu iesaistīt arī Nacionālās bankas un arī privāto kapitālu. Tas būtu jauns ieguldījums, kas ļautu papildināt jau esošo. Mēs nevaram darīt eh, vienu un to pašu. Šī papildināšana ir jēdziens, kas eh, norāda uz EIB portfeļa augstāko risku, tāpat arī mums ir jānodrošina, lai privātais kapitāls tiktu iesaistīts investīcijās un mums ir vajadzīgas arī konsultācijas, šis konsultāciju komponents. Ceturtais komponents, kā jau es norādīju ievadā, ir jaunu produktu eh, radīšana, kā kapitāla produktu radīšana, bet uh, mans uzdevums ir pilnībā peldīt regulu. Paldies tagad Udo Bulmans. Molterere kungs. Šorīt tikos ar EIB bijušo prezidentu Maišteta kungu. Uh, un mēs spriedām par EFSI regulas sasniegumiem. Sākumā viņš teica, ka pēc tam, kad viņš bija redzējis, kas ir noticis, jo īpaši pēc tam, kad viņš bija redzējis, ko parlaments ir izdarījis ar komisijas priekšlikumu, viņam bija daudz vairāk ticības nekā agrāk. Tāpat arī eh, redzams, ka sākotnējā komisijas plānā ir daudz izmaiņu. Jūs pieminējāt šos kritērijus, tāpat arī investīciju vadlīnijas, eh, mēķu tabula. Ļoti daudz, kas ir panākts, neskatoties uz nevēlēšanos un dažkārt pat opozīciju no EIB un no komisijas puses. Nevienmēr šī mm, pretestība vai nevēlēšanās parādījās, bet jebkurā gadījumā darbs nebija vienkāršs. EIB amatpersonas neuzskata FC par jaunu instrumentu, viņi uzskata, ka tā ir tikai daļa no EIB. Kā jūs, protams, ņemot vērā to, ko jūs esat jau izdarījuši EIB, kā jūs, kā šīs vecās mašinērijas sastāvdaļa, varat mūs pārliecināt, ka jūs varēsiet strādāt pret šīm vecajām struktūrām? Tas ir mans galvenais jautājums. Pirmām kārtām, Bulmana kungs, jums kā pieredzējušam parlamentārietim noteikti nebūs nekāds pārsteigums, ka parasti sarunu procesā ir jātiek galā ar dažādiem sarešķījumiem. Varu apstiprināt, jūs patiešām esat ļoti daudz sasnieguši. Ja mēs eh, tagad salīdzinām sākotnējo uh, regulas priekšlikumu un galīgo rezultātu, tad mēs redzam, ka panākts ir ļoti daudz, tika pieminētas daudz pozitīvas lietas, šī mērķu tabula, dažādas vadlīnijas un tā tālāk. Protams, tas ir arī papildus loks, es to nenoliekšu. Jūs uh, esat iekļāvuši arī atskaišu sistēmu, bet tā ir daļa no cauradzamības un uh, Tā ir arī daļa no Eiropas parlamenta lomas, jo parlaments iestājas par demokrātiju. Es nedarbojos EIB kā darbinieks. Mani nozīmēja uz četriem gadiem, un es biju bankas vadībā. Darbojos bankas vadības komitejā, un man radās iespējas par to, ko vajadzētu mainīt. Uzskatu, ka EFSI ir instruments, kas uh, piedāvā daudz vairāk. Protams, klasiskās EIB darbības ir ļoti svarīgas, bet ar FC mēs varētu pārvarēt galvenos izaicinājumus. Jūs būsiet eh, tāds kā sargs, kas eh, nodrošinās, lai regulas gars, ne tikai borts tiktu īstenots. Regulāri skaita norādīts, ka direktors ir atbildīgs par FC. Punkts. Un investīciju komitejā ekspertiem, kas tajā darbojas, ir jāievēro tikai tas, kas ir rakstīts regulā un investīcija politikas vadlīnijās. Ja jūs vēlaties uzdot papildu jautājumu, tad jūs varat to darīt. Paldies! Tagad dosim vārdu ēnu referentiem. Pirmais no tautspartijas grupas Otmārs Karas. Priekšādātāji. Molterera kungs vienmēr šie jautājumi riņķo vienu to pašu. Mēs nevēlamies tādu EFSI, kas uh, būtu daļa vai papildinājums EIB. Te parādās neatkarības jautājums no vienas puses, un otras puses šī, uh, šī garantētā papildināšana, kas mums arī ir ļoti būtiska. Uzdošu jums jautājumu vēlreiz. Kādus pasākumus jūs veiksiet kā direktors, lai garantētu šo papildināšanu un lai e, aizkavētu to, ka darbības tiek veiktas tieši tāpat kā agrāk. Tāpat arī kādi politiski, ekonomiski un regulējoši izaicinājumi e, jūsuprāt parādīsies e, pirmajos FSI pastāvēšanas gados, kā jūs pret tiem vērsīsieties. Un nauda FC projektiem tagad pārsvarā nāks no privātiem projektiem. Eh, kādi jūsuprāt ir direktora uzdevumi, lai nodrošinātu, ka šie projekti tiktu sadalīti pa visām dalību valstīm, un lai nebūtu kā, tā, ka tie koncentrējas eh, tikai dažās valstīs un tiek izmantot eh, tikai privātā nauda? Par pirmo jautājumu. Es atvainojos, mana vaina. Tagad ir paredzēts tā, ka mēs uzdosim divus jautājumus, un pēc tam jūs atvarēsiet atbildēt uh, kopā uz šiem jautājumiem. Moresena kungs. Pirmkārtām, Molterera kungs, kā jūs vērsīsieties pret nevienlīdzīgu geogrāfisku sadalījumu projektiem? Uh, Pat šādā situācijā, kur lielākā daļa tiesīgo projektu nāktu no, nelielas, eh, no neliela dalību valstu skaita eh, konkrētā Eiropas reģionā. Mums eh, ir jādomā par valstīm, kurās finanšu tirgi nav tik attīstīti, kur finanšu instrumenti ir ierobežoti. Tas būtu pirmais jautājums. Otrām kārtām, kādu jūs redzat sadarbību ar nacionālajām un arī reģionālajām iestādēm, lai nodrošinātu plašāku uh, piekļuvi eh, potenciālajiem saņēmējiem eh, palīdzībai, kas ir pieejama no jūsu centra. Eh, jūsu loma būs kā direktoram, vai jūs gribētu darboties arī kā starpnieks komitejas lēmumu pieņemšanā, lai palīdzētu pieņemt šos lēmumus? Kā jūs zinat, komitejā lēmumiem tiek pieņemti ar vienkāršo vairākumu. Kādas ir jūsu domas par šo jautājumu? Pirmais eh, Karasa kungam gribu atbildēt, ka FC pats svarīgākais ir nodrošināt eh, šo papildināšanu tieši tāpat, kā tas ir aprakstīts eh, regulā. Un tāpat arī projektu kritēriju noteikšana. Pirmkārt, mums ir jāvēršas pret uh, tirgu problēmām. Tas ir ierakstīts regulā. Tāpat arī ir jānodrošina investīcijas tur, kur tās nav iespējamas bez FC. Tātad eh, šis riska profils būs augstāks nekā pašreizējais riska profils EIB. Jāmobilizē privātais kapitāls un jānodrošina tehniski un ekonomiski uh, e, dzīvotspējīgi projekti. Tas ir arī šis. Uh, mm, Eh, šis pamats eh, scoreboard, ko jūs pieminējāt, un eh, tas arī dod vadlīnijas vadības komitejai. Lai panāktu šo pareizināšanas efektu, par ko spriež arī sabiedrībā, šie kritēriji ir ļoti svarīgi. Pret, pretējā gadījumā mēs nepanāksim to, ko mēs vēlamies panākt. Mans mērķis ir sasniegt šos mērķus tātad. Pirmkārtām gribu runāt tikai un vienīgi par projektu attīstīšanu, tikai un vienīgi par projektu attīstīšanu, jo, ja uh, pirmajā posmā FC darbībā nekas nenotiks, tad mēs nevarēsim tālāk attīstīt otro posmu. Tieši tāpēc uzsvars tagad ir jāliek uz projektu attīstīšanu. Par reģionālo sadali. Uzskatu, ka investīciju politikas vadlīnijās ir dotas skaidrs norādes, ka mums ir jāizvairās no nozaru koncentrēšanās un no valstu koncentrēšanās. Šeit ir skaidrs tas, ka EFSI stratēģija neatbildīs visiem. Tas nav tāds risinājums, kas ir piemērots visiem. Piemēram, ja ir četras valstis ar nacionālajām bankām, nacionālām veicināšanas bankām. Tāpat arī ir valstis, kur ir šādas veicināšanas iestādes. Ir arī valstis, kas gatavo platformas, un ir valstis, kas ir gatavas uz pārobežu sadarbību. Tieši tāpēc mums ir jābūt pēc iespējas elastīgākiem. Mums ir jāmeklē tādi risinājumi, kas atbilst tirgumu un kas atbilst konkrētajai valstī. Šeit var atbildēt arī nākamajam runātājam. Šeit mēs arī varam nodrošināt eh, šādu attīstību un varam palīdzēt tām valstīm, kurām varētu rasties problēmas. Eh, centra mērķis ir parakstīt saprašanās memorandu ar partneriem dalībvalstīs, un pēc tam, protams, arī ir jādara viss, lai eh, atvieglotu sarunas par investīcijām. Es neesmu nekāds starunu starpnieks, bet es spēlēšu proaktīvu lomu, lai šis darbs tiktu paveikts. Nu ko, pusotra minūte tagad ir jautājuma laiks un pusotra minūte atbilžu laiks, jo gal galā šajā vakarā mums jāuzklausa divi uh, kandidāti. Gardies Balas kundze vēlas uzdot jautājumu. Paldies, paldies, priekšsādātāji. Esiet sveicināts, Malterēra kungs. Uh, Man ir eh, ļoti konkrēti jautājumi. Jūs runājat par neatkarīgumu, par investīciju eh, komitejas neatkarīgumu, ka tāds ir nepieciešams, ka tā ir jābūt suverēnai savos lēmumos. Un mans jautājums ir šāds. Kā jūs eh, iztēlojaties tās attiecības, kādas jums būs ar šo komiteju, lai nebūtu funkciju pārklāšanās, dublēšanās, lai nebūtu arī funkciju tāds iztrūkums? Un jūs teicāt, ka jūsu patiesais mērķis ir panākt, lai fonds patiesi darbotos, lai tas izpildītu savus uzdevumus. Redziet, viens no viena no lielākajām tādām aizķeršanām, eh, par ko žēlojas uzņēmumi, viņi vēlas naudu, eh, bet nezinu, kā tikt pie šīs naudas. Eh, viņi tā kā domā, ka varbūt uz investīciju banku jāiet kaut kur citur. Kā jūs rīkosieties, kā jūs strādāsit, lai uzņēmumi, tīpaši mazie vidējie, ja tiktu pie šīs naudas, pie fonda naudas. Mm, jā, paldies, ka ieradāties, saka Ferreiras kundze, jūs norādījāt, ka parlaments būs kā tāds sarksuns, kā tāds uzrauks, vagars jums, bet tagad jūs runājat par starpinstitūciju vienošanās panākšanu arī ar investīciju banku. Nu tad rodas jautājums, kā jūs, ja tiksiet apstiprināts šajā matā, uh, uh, iztēloties šo starpinstitūciju vienošanos. Mums tāda ir ar ECB uh, eh, par šo sistēmisko banku pāraudzības mehānismu. Uh, kāda, kāds ir jūsu skatījums? Otram kārtām līdz šim pašam brīdim mums mm, šī sargu suņa funkcija nav pienākusies. Uh, um, tagad uh, šī te starpinstitūcija vienošanās sastais punkts jūsu tekstā, tur ir rakstīts, ka parlaments un padome tiek uh, regulāri informēti, uh, saņem regulāri informāciju par uh, šī amatā um, aizpildīšanu, bet līdz šim brīdim nesam šādā veidā informēti, atvainojos, ka runāju tik tieši, bet itin nemaz netop skaidrs. Uh, Eh, vai tik šeit gadījumā nav kaut kāds konflikts, eh, kompetenci konflikts, interešu konflikts, ka, lūk, beigās mums tiek kaut kāds viens kandidāts piespēlēts, un mēs ne, nevaram būt pārliecināti, vai šis kandidāts ir neatkarīgs. Un tāpat arī atgādināšu, ka investīcija bankā ir 28. Eh, protokols par sociālo un teritoriālo kohēziju, Redziet, es stipri šaubos, ka EIB šai ziņā savu mandātu ir godprātīgi izpildījusi. Tagad kāda, kāda būs starpība, ja jums tiks uzticēts tāds pats līdzīgs mandāts, vai jūs gras, grasāties to īstenot? Paldies. Nākamais kolēģis. Pirmkārtām, Maltarēra kunga atbilda dokumentā tiek norādīts, ka direktors vada investīciju komitejas darbu. Tas ir arī um, regulā. Eh, tātad direktoram pienākas viena balss tiesība. Eh, direktors tāpat arī sagatavo šo, šīs investīcija komitejas darba eh, kārtību un ir kā garants tam, ka investīcija komiteja nekādā ziņā nebremzē procesus, bet godprātīgi adekvātā tempā visu izdara. Tas viens. Nu, kā vērtēt FC lomu, vietu? Nu, varianti ir dažādi. Viens ir skatīties uz to caur EIB, otrs skatīties caur valstu šīm te attīstības bankām. Un konsultatīvais šis mezgls jau tagad ir kā tāda centrāla, kas ļauj jums eh, tikt pie EFSAS, eh, uzrunāt to, kaut ko noskaidrot, un tas ir tas, ko es jau esmu sacījis. Šis popularizēšanas, šie popularizēšanas pasākumi, tie mums būs jāīsteno kopā. Uh, kopīgiem spēkiem, lai uzņēmumi par mums patiešām uzzinātu. Un šīs te vienošanās, jā, joprojām notiek sarunas ar parlamentu, ar EIB par, par to, kā, kādi būs konfidencialitātes principi, kādi tur būs visi tie noteikumi. Es šajās sarunās nepiedalos, es vienkārši zinu, ka tās notiek. Un, lai paskaidrot, es biju bankas vadībā līdz pat augusta beigām. Kad tika paziņots, izziņots šis amats, eh, šī eh, te vakance, es momentā versos ētikas un atbilstības komitejā prasīdams, ko man darīt, ja es tagad ņemu un piesakos šim amatam. Un izpildīju visus norādījumus līdz pēdējiem, ko, nu, šī ētikas komiteja man deva. Tātad, es nekādā mērā nepiedalījos lēmumu pieņemšanas procesā bankā, es attālinājos, distancējos no jau kādiem EIB lēmumiem. Tas ir absolūti skaidrs. Trešām kārtām EIB uh, operē ar, ar vairākiem uh, mandātiem. Ir uh, šis ārējās uh, aizdošanas mandāts uh, uzņēmumiem ārpus Eiropas Savienības, sadarbība ar ASFF, uh, Eh, šeit ir šie mandāti daudzi un dažādi. Tas ir principā EIB viens no mm, tāds eh, papildu apgrūtinājumiem, eh, ko investīcija banka veids. Tas nav nekas jauns, tas nav pretrunā ar kohēzijas principu, un EFSI šeit drīzāk var papildināt šo procesu, dodot tajā savu ieguldījumu. Paldies! Tagad ECR grupas vārdā Eškrofta kungs Uh, uzdos jautājumu. Uh, Sanders, uh, Sanders arī nav ieradies. Kurš tad ECR grupas vārdā uzdos jautājumu? Nu labi, tad dodamies uz Aldes grupu un Ils Torvalds. Arī nav ieradies Tremosas kungs, depre, depresa kungs. Kurš uzdos jautājumu? Saka Tremosas kungs, paldies. Divi jautājumi Sarunās par EFSI mūsu ieskatā ir divas prioritātes. Pirmām kārtām, beig beigās mums tomēr izdevās vienoties par tādu Eiropas līmeņa finanšu pamatojuma, ekonomiskā pamatojuma taisīšanu, uh, lai valstis pēc inerces neaizstāvētu vienkārši ierasto tradicionālo praksi, lai izkustētos no savas komforta zonas un, un, un meklētu labākus, efektīvākus risinājumus. Uh, kas dod pievienoto vērtību, kas ļauj dzīvot un saimniekot labāk, efektīvāk, jo bija šis dalību valstu spiediens. Otrs, mums tāpat arī gala tekstā izdevās dot eh, atvēlēt zināmu prioritāti Eiropas tīkliem, kā investīciju projektiem, tieši enerģētikas transporta eh, projektiem, par kuriem šis eh, nams ir balsojis aizvadīto gadu garumā ir valstis, kas absolūti nesteidzas ar līdzfinansējuma uh, organizēšanu. Citām valstīm tas ir ārkārtīgi nepieciešams, tās to ļoti vēlas, kā jūs grasāties tādu zināmu spērienu dot šo procesu tālākai virzībai. Jā, Galtjērī kungs saka tagad deprē kungam vārds. Paldies. Reku mikrofons skaidrs. Es vēlos vērsties pie cienījumā kandidāta. Uh, Es ar lielu interesi e, izlasīju jūsu CV, nu vismaz to, kas mums te ir atsūtīts, un e, divas tādas e, lietas atzīmēju. Jūs esat profesionālis, 35 gadus savā, savā arodā nostrādājis. Jūs esat savas nozars profesionāls, bet tad uh, Eh, tad, eh, tad eh, nākamos 10, 11 gadus jūs mainījāt savu darbības profilu. Nu, es ļoti labi saprotu, ka dzīvē ir visādi, bet jums bija laba profesija, jūs bijāt politiskas partijas pārstāvis, un kāda tad ir garantija, ko jūs varētu dot šobrīd, ka jūs uh, būsit uh, politiski neangažēts? Eh, septītais eh, pāns, devītais punkts gal galā norāda, ka priekšsēdētājs prezidents eh, pilnā suverenitātē neatkarīgumā vāda komitejas darbu, un ir, ir šīs te komite, investīcija komitejas neatkarīgumā suverenitātes garants. Kā jūs to panāksiet? Kā praktiski komitejas neatkarīgums tiks nodrošināts? Atbildēja laiks. Paldies, Šis Eiropas uh, ekonomiskais pamatojums, jā, tas ir ļoti labs, vērtīgs, uh, tas ir kā fundaments uh, šīs punktu tabulas sagatavošanai, scoreboard, un te ir skaidri redzams investīciju komitejai, kur kas nepieciešams. Lēmumi, vajadzības izriet pašas no sevis, un investīciju komitejā ir astoņi neatkarīgi locekļi, uh, Tās nav valstis, kas nominē šos locekļus, tos nominē valde, kas atlasa eh, savu sastāvu, piesaista sev cilvēkus. Tas ir absolūti akmenī iekalts, un šeit nav, nav divu, divu domu. Un investīcija komitejas locekļi, es esmu pārliecināts, ļoti labi apzinās, kas, eh, kas ir viņu darbā galvenais, tā ir šī Eiropas perspektīva. Otrām kārtām par, par tīkliem, par uh, infrastruktūru, tas EFSA e ir viens no būtiskākajiem uzdevumiem. Ko, kādu signālu es saņemu no tirgus? Ir liels pieprasījums pēc līdzfinansējuma enerģijas tīkla attīstīšanā, arī klasiskās infrastruktūras attīstīšanā, izveidē, jaunas eh, infrastruktūras izveidē, platjoslas ievilkšanā, tāpat arī lielākā mērā pie pieprasījums pēc pārobežu projektiem, savienojumiem, starp savienojumiem. Vicepriekšsētājs Katainens eh, šai ziņā ar dalībvalstīm ir eh, runājis gari un plaši. Uh, Tā kā tie manā ieskatā ir tie būtiskākie lauki, kur mēs aktīvi darbosimies. Otram kārtām, jā, tik tiešām esmu lauksaimnieks, eh, eh, es eh, ar to lepojos, es kalpoju kā lauksaimniecības ministrs ilgu laiku, bet tas nebūtu nenozīmē, ka es atbildu tikai un vienīgi par kaut kādiem zemniekiem. Austriešu parlamentārieši, nu vismaz daži, to tā iedomājas un, un skaidri norāda, ka eh, jūs, eh, jūsu pienākums ir rūpēties par eh, zemnieku labklājību. Lauksaimniecība ir neatņemama tautsaimniecības daļa, lūdzu parūpēties, lai mums nekā netrūktu. Bet redziet, tik tiešām esmu pēc tam mainījis virzienu savā karjerā un vairākus gadus nostrādājis EIB. E Jā, ir jomas, kur ar politiskiem līdzekļiem var daudz ko panākt, bet ir jomas, kur politikai nav vietas, kur politika ir bezspēcīga. Šeit ir runa par kaut ko būtisku, un es negrasos no jums kaut ko uh, slēpt. Jā, uh, man ir, uh, es esmu lauksaimnieks, es esmu tautsaimnieks, uh, esmu bijis partija, politisks partijas loceklis, uh, patiešām, bet, nu, esmu dzīvē ticis tik tālu, cik ticis, esmu ticis, uh, kādu nodaļu savā dzīvē esmu aizvēris, atvēris jaunu, un tā tas dzīvē gadās kuram katram politiķim. Jā, vēl bija jautājums par EIB 79, vai piedodiet, uh, laikam aizpļāpājos. Nu, tad ga gala atbilda. Tagad goe vārdā, kurš izteiksies pirmais, Fabio de Masī. Labvakar, Martu. Um, in, in some interviews some times ago that you see it. Jā, pirms uh, kādu laiku jūs sacījāt, ka valsts privātās partnerības, jūs prāt, eh, ir, ir, ir eh, tāds brīnuma līdzeklis, uh, kas var panākt uh, lūzumu. Bet uh, labi apzinoties to, kādā situācijā ir valstu finanses, uh, cik skumjā situācijā uh, atsevišķi projekti tieši šādā veidā tiek finansēti, bet Vācijas Bundesrechnungshof, tātad revīzijas palāta Vācijas, no, ir, ir secinājusi, ka bieži vien tas nodokļu maksātājiem izmaksā pārmēru dārgi, jo tur nodokļu maksātāji no savas kabatas apmaksā peļņu, peļņu no investīcijām investoriem privātajiem. Un mans jautājums jums ir šāds, kā ir sekmējies ar līdzinājiem projektiem? Uh, Eh, bija trialoga, nu, tur kaut kas tika nolikts maliņā. Eh, kā jūsu izpratnē būtu vērtējums eh, līdzšinējā investīcija dinamika? Vai ir bijušas situācijas, kad jūs dažiem projektiem esat sacījuši nē? Vai jūs varbūt varat tikai valstis tā vietā, lai pašas kaut ko investētu, mm, tā vietā uz, uzbur uzbūr tādu situāciju, kur FC ir jānāk uh, palīgām? Es uh, neredzu nevienu citu runātāju no goja, tā kā varat atbildēt. Tātad par tautas pārteis pārstāstoto jautājumu. Tātad viena iespēja ir uh, finansēt investīcijas, izmantot struktūra fondus, bet es vēlētos izvairīties no tādas diskusijas balts vai melns attiecībā uz publiskajām un privātajām partnerībām. Kurš ir labākais risinājums? Tas ir atkarīgs no apstākļiem, bet ja jūs vēlties, lai FC patiešām darbotos, tad ir jāpiesaista privātais kapitāls un ir jāizmanto publisko-privāto partnerību modelis, lai piesaistītu privāto kapitālu. It īpaši Vācijā, e, jo es zinu, ka es iepriekš biju arī atbildīgs par e, uzņēmē darbību Vācijā, un tas, e, kas notiek, piemēram, finanšu ministrijā, ļoti lielā mērā ietekmē, kas notiek ar publiskajām privātajām partnerībām. Ja publiskās privātās partnerības ir labāks nekā cits risinājums, labi, ja ne, tad meklējam kaut ko citu. Tālāk par šo warehousing. Es saprotu, ka šis process norit veiksmīgi. Jūs zinat, ka pirms darbojas investīcija komitejas komisija apstiprina garantijas un EIB ierosina projektus. Piemēram, energoefektivitāte. Uh, Tad tie ir arī sociālie mājokļi, tie ir energotāpības pasākumi, tās ļoti interesantas lietas, kas varētu būt ļoti uh, noderīgas arī risinot bēgļu krīzi. Tātad, kā es teicu, tas darbojas veiksmīgi, bet, kā es teicu iepriekš, Otmāram Karasam svarīgi ir turpināt gatavot projektus. jo tā ir viena no lietām, kas vēl ir jātīsta - publiskie privātie proj koprojekti. 2014. gada projektu saraksts bija tikai indikatīvs, bet tas ir arī skaidri parādījis to, kā iztrūkst gan privātajā, gan publiskajā sektorā. Tālāk Ernests Managāls no zaļiem nav. No. Paldies, priekšsēdētāji! Uh, man uh, bija iespēja pirms uh, vasaras atvaļinājumiem reģionu komitejas kontekstā mm, uzdot jums jautājumu par sociālajām investīcijām F, no FSI puses un kā tas atbilstu 2020 stratēģijas mērķiem. Varbūt, ka jūs varētu konkrētāk atbildēt kā kandidāts, kā jūs nodrošināsiet, ka plānotās investīcijas nav pretrunā 2020 stratēģijas mērķiem un tiešām radīs jaunas darbvietas. Un kā, tā kā jūs bijāt lauksaimniecības ministrs, tad jūs noteikti to ļoti labi zinat. Un kā mēs varam nodrošināt to, ka kohēzija arī tiks nodrošināta ar šīm investīcijām? Tāpat svarīgi ir arī nodrošināt šos pārējais pasākumus, lai radītu šīs darba vietas. Kā jūs aktīvi palīdzēsiet nodrošināt to, lai šī izvēlētie projekti būtu sociāli atbildīgi un vidē draudzīgi? Pas Ekauts, lūdzu. Paldies, Malterer kungs, par šo ievēdu stāstījumu. Eiropas parlamentam EFSI ir viena no svarīgākajām prioritātēm, lai uzlabotu investīciju vidi. Tāpat arī jūs zinat, ka parlaments ir izteicis kritiku par EIB caurskatāmību un atskaitīšanās kārtību. Tādēļ, kā jūs zinat, eh, mums ir ļoti svarīgi, lai EFSI eh, šajā ziņā būtu labāka nekā EIB parlaments ir ļoti kritiski izteicies par EIB, par Castro projektu, kas bija gāzes uh, krātuves projekts Spānijā un Nestre projekts, infrastruktūras uh, projekts Itālijā. Parlaments pieņēma ļoti kritisku ziņojumu par EIB šajā sakarā, bet EIB nekad nav reaģējis uz to. Tādēļ mans jautājums, kā EFSI rīkosies gadījumos, kad parlaments eh, šādā eh, veidā skatīs šos jautājumus. Un kā jūs domājat, vai šie divi pieminētie projekti varētu tikt izmantoti eh, kā FC finansēšanas objekti? Paldies. Paldies, Malterer kungs, lūdzu vārds jums. Pirmkārt, šī regula uh, dod arī atbildi uz uh, jūs minētajiem jautājumiem par sociālajiem mājokļiem un tā tālāk. Tieši tādēļ sociālā infrastruktūra arī būs daļa no EFSA. Kādi tad ir šie kritēriji? Paraugieties, ko esat panākuši sarunās par punktu tabulu, jo punktu tabula nav vienkārši klasiskā tehniskā projekta dzīvot spēja. Tur ir runa par Eiropas Savienības politikas mērķiem, par uh, šī projekta sociālo ietekmi. Šī punktu tabula ir kā uh, vaduguns investīciju politikas komitējai. Uh, Un tur tiek eh, risināti gan ekonomiskie, gan politiskie, gan tehniskie jautājumi. Kohēzijas aspekts, es to jau pieminēju iepriekš. Un mums ir atšķirīgi jāatbalsta projekta atkarībā no valsts un reģiona. Mēs mums jāizvairās no obligātas koncentrācijas prasības, bet mēs nevaram strādāt ar pieņēmumu, ka viens izmērs der visiem. Portugālē varbūt ir atšķirīgas vajadzības nekā Somijā, piemēram. Piemēram, ir valstis, kurās ir ļoti labi funkcionējoši kapitāla tirgi, citviet tādu, piemēram, nav, un tur tieši EFSI varētu spēlēt tādu katalizātoru lomu. Piemēram, ir jaunās valsts, eh, kurās ir mm, tā saucamās promocijas bankas, bet citviet tādu nav. Bez tam ļoti skaidri tiek pateikts, ka ir institūcijas, kam ir konkrēti jāatbild uz jautājumiem, un tieši direktors EFSI būs tas, kurš atbildēs uz Eiropas parlamenta tiešiem jautājumiem FC. Man tas ir nepārprotams skaidrs, ka man tas būs jādara. Tas nav tikai vienkārši kā pienākums, bet es domāju, tas ir veids, kā sadarboties ar svarīgu Eiropas Savienības institūciju, kas ir Eiropas parlaments. Nevar atbildēt uz jautājumu, uh, kāda ir EIB atbild uz Castro un Nestre projektiem, bet ja būs pieprasījumi no Eiropas parlamenta par EFSI projektiem, tad man kā direktoram būtu uz tiem jāatbild, man būs pienākums to darīt. Tālāk EFDD Marko Zanī. Paldies! Es arī gribētu runāt par šo papildināmības jautājumu. Tas ir ļoti svarīgi. Tas ir atrunāts arī regulā, un tas būs ļoti svarīgs uzdevums gan direktoram, gan investīciju komitejai. Pēdējās nedēļās un mēnešos esmu redzējis, ka EIB neformāli ir apstiprinājusi projektus, uh, ko varētu finansēt, izmantot EFSI, izmantojot EFSI garantijas. Raugoties uz tiem projektiem, kā jūs, ko jūs kā EIB viceprezidents apstiprinājāt, gribētu vaicāt, vai tiešām tur pastāv uh, papildināmība. Tas ir patnības reģionālām vietējām bankām kā Kredito Emiliano vai Frantino Itālijā vai Bugaršaft Vācijā. Man šķiet, ka šie projekti ir ierastie vecie projekti. Um, un tas finansējuma piesaistīšanas mehānisms ir tradicionāli. Es gribētu dzirdēt no jums, kā jūs vērtējat šos projektus un kā jūs, kā FC direktors, nodrošināsiet šo reālo papildināmību. Šķiet šie pirmie EIB projekti neuzrāda šādu papildināmības aspektu. Es saprotu, ka mums ir uh, problēma ar zināmu caurskatāmību, bet ja jūs saņemat informāciju iepriekš, tad jūs varat izvairīties no problēmām nākotnē. Uh, Es gribētu dzirdēt, kas jums ir sakāms par caurskatāmību attiecībā uz informāciju par nākamajiem finansējumiem projektiem. Atbilde. Es pilnībā piekrītu, ka papildināmība ir ļoti svarīga. Un tam ir jānotiek uh, papildus esošajiem projektiem. Bet Gribu noprecizēt, es biju EIB viceprezidents līdz augusta beigām. Pēc tam es atkāpos, man tas bija jādara, un, bet no lēmumu pieņemšanas procesa es atkāpos vēl agrāk, ņemot vērā savu pieteikumu uz EIB direktoru amatu. EIB ir jārīkojas Eiropas ekonomikas un pilsoņu interesēs. Un padomājiet, kad tas notika. Jūs vienojāties par FC regulu 22. jūlijā, ja pareizi atceros. Un jūs un komisija prasījāt EIB uzsākt procesu vēl pirms oficiālais investīcija komitejas sastāvs tika apstiprināts. Es piekrītu, ka FC ir jātīsta tālāk šie produkti. Piemēram, kā es teicu, riska garantijas, um, kapitāls, riska kapitāls, mikrofinansējums, tie ir jauni svarīgi projekti. Un šis warehousing tas nav gala produkts, un viss ir atkarīgs no tā, kā attīstīsies attiecības ar nacionālajām struktūrām. EIB ir uzsācis šo darbību pēc parlamenta pieprasījuma, un EFSI šī pieeja nebūtu nav ierastā un tradicionālā. Ja runājam par caurskatāmību, tad mans pienākums ir ievērot regulu. Jūs esat uh, lēmumu pieņēmējs, un man šī regula ir saistoša, un viss. Tas ir vienīgais, kam ir nozīme. Direktora pienākums ir atbildēt uz jūsu jautājumiem, tā kā tas ir norādīts regulā. Un es esmu pārliecināts, ka sadarbība ar jums, ar Eiropas parlamentu, ir svarīgs elements, lai mums viss izdotos. Tālāk ENF grupas vārdā. Tātad dotu vārdu Molterēra kungam noslēguma piezīmēm. Paldies par šīm atklātajām un noderīgajām diskusijām, jo tagad es zinu, kas konkrēti parlamentu interesē. Es zinu, ka Eiropas parlamentu interesē, kas es to apzinos. Un es teicu, ka EPSI vadības struktūras darīs visu, lai gūtu panākumus, bet mums ir nepieciešams jūsu atbalsts. Un tā ir divvirziena saziņas. Esmu tai gatavs un Es paļaujos uz Eiropas parlamenta atbalstu, kas ļaus FC veiksmīgi darboties Eiropas pilsoņu interesēs. Paldies! Paldies! Par jūsu atbildēm. Un tagad došu vārdu Žanām un Sanos kundzei. Paldies, paldies, un uh, tagad es gribētu aicināt uh, Ilienas Canovas kundzi, lai viņa naktu šeit apsēstos pie prezidija galda. Uh, vadības komiteja paziņoja mums par jūsu kandidatūru. Jūs varētu pildīt direktora vietnieces amatu. Jums ir atvēlētas piecas minūtes ievadvārdiem. Lūdzu, sēdieties! Vous avez la parole. Jums vārds. Thank you very much. Paldies. Paldies priekšādātāji, dāmas un kungi, komitejas deputāti. Paldies, ka devāt man iespēju ar jums šodien tikties un runāt. Protams, pēc Maltera kunga man būs eh, sarežģīti uh, jums pavaisīt ko jaunu, es mēģināšu neatkārtoties. Pirmkārtām es vēlētos paust ļoti lielu prieku un atbalstu tam darbam, ko jūs esat veikuši, izveidojot FC. Es esmu ļoti cieši sekojusi līdzi notikuma attīstībai, un es esmu ārkārtīgi pārsteigta un iepriecināta, ka tik īsā laika periodā ar Eiropas parlamenta palīdzību ir paveikts tik liels darbs. Man ir ļoti liels gods būt šeit šovakar kā uh, FC direktora vietniece samata kandidātei. Īsi pastāstīšu par savu profesionālo pieredzi. ļoti liela manas karjeras daļa ir veltīta attīstības banku sektoram. 12 gadus eh, pavadīju Eiraba bankā, Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankā, un eh, šajā bankā es galvenokārt strādāju pie finansēm, pie eh, dažādu struktūru projektu izveides, kas īsnībā ir Eh, galvenie arī EFSI regulā. Galvenokārt eh, te ir runa par projektiem mazāk attīstītajās jaunajās dalībvalstīs. Esmu arī strādājusi ar ļoti riskantiem projektiem, un arī šis temats EFSI ir ļoti nozīmīgs. Es ceru, ka mana pieredze ļaus papildināt eh, pašreizējo EIB e kapacitāti, lai šie projekti izdotos. Kā jūs redzat manā CV, Man uh, ir bijusi tā iespēja palīdzēt savai valstī divas reizes krīzes laikā. Esmu bijusi mm, ministrs vietnie, vietniece strādājot pie rekonstrukcijas un attīstības jautājumiem. Uh, mana pieredze valdībā man ļāva iepazīties ar izaicinājumiem to valstu ekonomikā, kuras eh, visvairāk cieta no krīzes. Uh, Te bija runa par dažādām ekonomiskām svārstībām, par uh, regulēju, regulējumu neskaidrību un tā tālāk. Mana pieredze darbojoties bankā un pagaidu valdībā eh, ļauj man labi saprast, ka FC varētu būt ļoti uh, nozīmīgs Eiropai, bet tikai tādā gadījumā, ja eh, šo fondu īstenotu pareizi. Uh, Uzskatu, ka ir jāsniedz atbalsts tiem projektiem, kas ir aprakstīti regulā, un, protams, te ir runa galvenokārt par tādiem projektiem, kas varētu dot savu pievienoto vērtību uh, Eiropā izaugsmē un darba vietu radīšanā. Mums vajadzētu strādāt ļoti piesardzīgi. Nevajadzētu pieļaut pārāk lielu nozaru vai teritoriālo koncentrēšanos, un redzu, ka arī jūs esat par to uztraukušies šeit norādīt, ka konsultantu loma arī ir izšķiroša, tā lai projekti tiktu attīstīti ne tikai tajās valstīs, kurām jau ir kapacitāte šādu projektu attīstīšanai, bet arī valstīs, kur ir vajadzīga papildu palīdzība šādu projektu izstrādē. Kā jau Moltererkungs norādīja, FC ir daļa no plašāka plāna, kas tiek veidots Eiropai, un uh, EFSI, protams, ir atkarīgs no tā, vai dalībvalstis un iestādes būs apņēmības pilnas, lai veiktu reformas, kas ir vajadzīgas privātā sektora attīstībai. Pašlaik esam posmā, kur EFSI vajadzētu padarīt darboties spējīgu tā, lai mēs varētu sākt strādāt pie mērķu izpildes. Um, esmu sākusi strādāt ar investīciju komiteju, šis process pašlaik ir sācies un tiek sagaidīts, ka uh, Nākamo divu mēnešu laikā astoņu investīciju komitejas eh, locekļi jau varēs sākt strādāt. Vēl ir jātīsta dažādi procesi un vadlīnijas, un tie savukārt noteiks EFSI eh, korporatīvās pārvaldības sistēmu un mm, EFSI attiecības ar EIB. Piekrītu arī Motorera kungam, ka mums vajadzētu papūlēties, lai veicinātu izpratni privātajā sektorā par iespējām, ko piedāvā FC. Tātad mums nevajadzētu tikai mobilizēt privātā sektora kapitālu, bet vajadzētu arī iesaistīt pēc iespējas vairāk privātā sektora uzņēmumu, lai viņi darbotos kā projektu vadītāji FC ietveros. Ja man ir nozīmēs par direktora vietnieci, es centīšos veicināt atklātu un caurdzumu dialogu starp galvenajām iesaistītajām pusēm, starp EIB, Eiropas komisiju un Eiropas parlamentu. Vēl kāds kritisks un būtisks mana darba aspekts būs koordinācija EIB ietveros, bet eh, labprāt arī tagad atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Paldies! Jums noteikti būs iespēja detalizētāk pastāstīt eh, par savu darbu aspektiem, atbildot uz Eh, jautājumiem. Eh, vārds tagad eh, Jose Fernandes kungam. Paldies! Gribētu pirmkārtām teikt, ka mani ļoti iepriecina uh, uh, kandidātes pieredze gan bankās, gan arī valsts struktūrās. Es piekrītu, ka ir vajadzīga sinerģija starp struktūra fondiem un EFSI. Mēs varētu, iespējams, domāt šeit par investīciju platformām. Vai jūs uzskatāt, ka šo sinerģiju varētu izmantot, lai nodrošinātu arī teritoriālu līdzsvaru starp investīcijām? Vai jums ir pieredze e, šādas sinerģijas radīšanā starp e, struktūra fondiem un investīcijām? Um, kādas nodrošinās EFSI. Referentiem atbildes tiek sniegtas uzreiz. Do, um, believe... Es uzskatu, ka patiešām ir jānodrošina šī papildināšana sinerģijas iespējas starp uh, struktūra fondiem un FC investīcijām. Uh, Jo īpaši te runa par tādām valstīm, kur investīciju trūkst tik ļoti, ka ar FC nepietiks, lai varētu aizpildīt šos trūkumus. Es uzskatu, ka šeit varētu nodrošināt sinerģiju ne tikai nodrošinot līdzfinansējumu lielākiem projektiem, piemēram, infrastruktūras projektiem, bet varētu strādāt arī ar maziem projektiem, piemēram, MVU eh, un mikrofinansēšanas platformas, kur struktūra fonda varētu uzņemties riskantāko daļu un savukārt citi investori, piemēram, EIB vai Nacionālās veicināšanas bankās privātais sektors, varētu papildināt eh, šīs finanses. Tas nozīmē, ka tiktu apkopots finansējums no dažādiem avotiem un EFSI uzņemtos Uh, riskantāko daļu šajās investīciju platformās. Paldies! Teikt vārds Udo Bulmanām, divas minūtes. Welcome, uh, Madam Canova. Uh, sirsnīgs veicu, Cānavas kundzi. Jūs uh, strādājāt ērā bankā. Jūs sadarbojāties, bet, nu, daži arī saka, ka uh, Eirab ir eh, konkurējoša iestāde IB. Tas, protams, nav nebūtu šķērslis. Šādā veidā mēs <clears throat> varam ieraudzīt arī izdevības. Mēs eh, redzam, ka parādās svaigas uh, plūsmas mūsu darbā. Ja ir runa par pašreizējo praksi IB, kā atlasīt projektus, kā tos izvērtēt, kā tos uh, Uh, saprioritizēt, un ja jūs paskatāties uz jauno regulu FC, kādas jūsuprāt ir galvenās atšķirības, ko vajadzētu darīt savādāk projektu atlasē saskaņā ar jauno regulu, kā jūs interpretējat uh, šīs uh, punktu tabulas praksi saskaņā ar regulu? Ja runa par politisko daļu, par projektiem un par geogrāfisko sadali, uh, Mm, vajag atcerēties arī par otro pielikumu regulā, kas ļauj vadības eh, komitejai mm, pielāgot, eh, mm, izmainīt eh, izvēlētos projektus un arī noteikt vadlīnijas sektorālajai un geogrāfiskajai sadalē. Kādas rekomendācijas jūs dotu šai vadības komitejai, lai izmantotu šos rīkus un lai uh, pielāgotu geogrāfisko un eh, sektorālo sadalījumu. Lūdzu. Paldies. Pirmkārtām jums ir pilnīgi taisnība. EIB vajadzēs mm, pielāgoties, vajadzēs izmainīt eh, to, kā tā uztver riskus. Vajadzēs domāt par to, ka FC vajadzēs investēt augstāk riska projektos, salīdzinājumā ar uh, projektiem, kādus EIB parasti izvēlas. Savās diskusijās, diskusijās ar viņiem es sapratu, ka viņi ļoti labi saprot šīs prasības, un viņi arī dara uh, to, lai ievērotu regulu. Es cieši sadarbošos ar EIB, izmantošu arī savu iepriekšējo pieredzi un nodrošināšanu, lai e, šis risks būtu piemērots, lai mēs varētu izvēlēties e, atbilstoši riska profilu projektus. Attiecībā uz punktu tabulu un prasībām e, dzīvojam ļoti dinamiskā laikā. Neizslēdzu iespēju, tiklīdz kā būsim sākuši darboties un būsim sapratuši, kā lietas virzās uz priekšu, uh, ka mēs varētu pielāgot šīs vadlīnijas un padarīt tās piemērotākas esošajiem tirgus apstākļiem. Tad, kad man bija intervija ar vadības komiteju un ar EIB, manuprāt, visi bija viensprātis, ka mums ir jābūt ļoti elastīgiem un mums ir jāpielāgojas tirgus apstākļiem. Trīs gadi ir garš laiks. Paldies! Merci, madame. Alors... Paldies! Tagad došu vārdu ānu referentiem. Viņi uzdos jautājumus kopā. Viena grupa tātad uzdos jautājumus, un katram ēnu referentam tika atvēlēta pusotra minūte. Pirmais Otmārs Karas. Cenovas kundze, es teikšu atklāti, esmu priecīgs, ka jūs nenākat nec no EIB, nec no Eiropas komisijas. Jūs uh, esat tāds kā uh, jauns, uh, spēcīgs vējš no pilnīgi citas puses. Tātad jūs esat darbojusies gan bankā, mm, Londonā, gan arī bijušajā Dienaslāvijā valdībā, un tagad jūs esat šeit. Gribētu zināt, uh, kādus tieši jūsu pieredzes aspektus jūs izmantosiet savā tiešajā darbā EFSI. Direktoras vietnieks EFSI eh, regulā netiek pietiekami detalizēti atrunāts. Eh, kā jūs uzskatāt, kā tiks sadalīts darbs starp eh, direktoru un starp direktora vietnieku? Un kādas, jūsuprāt, būs galvenās prioritātes jūsu darbā? Murisona kungs. Paldies, priekšādātāji, Cenovas kundze. Un pirmais jautājums ir sasaistīts ar Otmar Karasa pirmo jautājumu, tātad par jūsu lomu un atbildību. Un otrs jautājums Eh, kāds būs jūsu personīgais pienākumu portfelis? Vai jūs eh, to pat izvēlēsieties, vai arī gaidīsiet, lai direktors jums uzliek šos pienākumus? Un otrais jautājums eh, - kādas stratēģijas un prioritātes jūs uh, pieņemsiet, lai izplatītu informāciju par EFSI un lai piesaistītu potenciālos investorus? Paldies! Mēm Sanovā. Cēnavas kundze. Paldies! Vispirms atbildēšu uz Kāras kunga jautājumiem. Uzskatu, ka uh, mana praktiskā darba pieredze bankā ir būs ļoti noderīga strādājot FSI. Es uh, strādāju ar projektiem, kuri nodrošināja ļoti augstu pievienoto vērtību uh, Eh, to valstu ekonomiskajā attīstībā, ar kurām es sadarbojos. Tātad te bija runa par pamatinfrastruktūru, pilsētu attīstību, energoefektivitāti. Ļoti bieži man vajadzēja rast eh, novatoriskus risinājumus, kas um, īsnībā atgādina arī EFSI struktūru. Vajadzēja mobilizēt publiskā sektora resursus, uh, uz kuru pamata mēs varējām piesaistīt eh, privāto finansējumu vai banku finansējumu. Un šādā veidā mēs varējām a, strādāt ar nozerēm, kurās tirgum nebija tik labi veicies. Tas nozīmē, ka es savā amatā varētu izmantot daudzu gadu laikā gūto pieredzi, lai nodrošinātu to, ka FC darbība ir veiksmīga. Kā jau es teicu, Esmu finansējusi arī projektus, kuriem ir daudz augstāks riska profils nekā eh, pašlaik EIB eh, e finansētajos projektos. Tāpēc es arī ļoti labprāt eh, dalīšos savā pieredzē ar EIB riska pārvaldības komiteju, lai saprastu, kādā veidā ir jāpiemēro šie riska pārvaldīšanas noteikumi. Kādi, manuprāt, būs mani pienākumi? Es Pirmoreiz satikos ar Moteru kungu tikai vakar. Tas nozīmē, ka mums vēl ir jāsaprot, kā mēs organizēsim savu darbu. Kāds teica, ka uh, direktors ir tāds kā ārlietu ministrs, kamēr direktora vietnieks ir iekšlietu ministrs. Es centīšos pēc iespējas vairāk veicināt iekšējo sadarbību uh, EIB operacionālajās uh, grupās. Uh, tātad no vienas puses, un no otras puses sadarbošos arī ar FC uh, eh, vadību, kur mums ir gan investīcija komiteja, gan vadības komiteja. Tā būs mana pirmā prioritāte. Mēs gribētu nodrošināt, lai sadarbības starp šīm institūcijām ir gluda. Otrā prioritāte būtu sadarboties arī ar nacionālajām veicināšanas bankām. Mums ir uh, vajadzīgs tāds darbības stils, lai šīs bankas varētu pēc iespējas ātrāk iesaistīties uh, Es ceru, ka tas eh, vairāk vai mazāk arī sniedz atbildi uz jūsu otro jautājumu. Šīs ir ļoti svarīgas lietas, protams, mācīšos strādājot. Paldies! Sī, madam. Poligrupa SND. Paldies S un D vārdā Enders un Gardieza Bala. Paldies priekšsēdētāji. Paldies Cenovas kundze ne tikai budžeta komitejā, bet parlamentā vispār viena no lielākajām rūpēm mums ir saistībā ar šo fondu Mēs vēlamies, lai Eiropas investīcija banka varētu efektīvi turpināt savu darbu. Mēs nevēlamies, lai šai tiktu nauda pārlikt no vienas kabatas otrā, lai finan tiktu finansēti tādi projekti un vēl citi projekti, lai nenotiktu funkciju pārklāšanās, lai būtu šis papildinošais efekts, lai tiktu sekmēta saimnieciskā kohēzija, sociālā kohēzija, saimnieciskā kohēzija un Eh, jūs skatītos, kur jūs varat eh, īpaši strādāt, izvērsties eh, pāri dažādām nozarēm. Un parlaments ir vienojies par prioritārajām nozarēm, kur ir īpaši nepieciešami papildu līdzekļi, papildu investīcijas. Un kā jūs, kādas jūsu garantijas varat dot tam, ka šis fonds tiešām būs efektīvs? Uh, Mm, ka tas eh, atbalstīs eh, noteiktas nozars, piemēram, eh, energoefektivitāti. Mm, vai jums ir kādas konkrētas iestrādes šajā sakarā? Kā jūs savā amatā varat dot ieguldījumu, piemēram, attīstībā šajā manas minētajā nozarē vai kādā citā? Paldies, Elīza Ferēra. Paldies. Saka Ferēras kundze. Mans pirmais jautājums būtu šāds. Nu, vēlos, lai jūs nedaudz detalizētāk izklāstītu eh, savu pozīciju par atsevišķiem projektiem. Mēs labi zinām par dažiem tādiem, kas ir EIB, tā teikt, noliktavā, eh, un kuru lielākais trūkums ir tāds, ka tie ir diezgan riskanti, jo tur ir eh, risks tāds, ka tiek piesaistīti vērtspapīri no ārpuses, no trešajām valstīm. Uh, Um, kā, kur nav simtprocentīgas atbilstības mūsu spēles noteikumiem, mūsu regulām. Vai jūs grasāties apkarot uh, šādu, šādu investīciju pieplūdumu, vai arī tā vietā tā plaši liberāli interpretēsiet savu uh, mandātu? Uh, un Atbilstoši jūsu pieredzē, jūs esat īpaši darbojusies eh, ES austrumu reģionos, eh, jaunpienācējās valstīs, cik labi pazīstam esat ar eh, investīciju klimātu, ar saimnieciskās attīstības problemātiku Eirozonā, nu, vecajā Eiropā, kur joprojām daudziet ir depresija saimnieciska. Uh, krīze, um, kur ir stagnācija. Viena lieta ir runāt par konverģenci, otra lieta ir nepieļaut to, ka notiek kaut kāda pārmērīga investīcija koncentrācija noteiktās dalībvalstīs. Un visbeidzot, ja atļausit, um, kāda jūs ieskatā varētu būt atšķirība uh, šiem te projektiem, salīdzinot ar mūsu iepriekšējām iestrādnēm uh, EBRD, ERAB tātad, un EIB. Kas eh, atšķir eh, šo projektu no manis nosauktajiem? Paldies! Pirmkārtām par šo papildinošo dabu. Šķiet par to ir vērts eh, runāt no diviem tādiem aspektiem. Pirmkārtām, cieši sadarbojoties ar valstu šīm te attīstības finanšu iestādēm, bankām, tas ir ļoti svarīgi. Un otrām kārtām ir šī punktu tabula Tajā ir ārkārtīgi skaidras norādes, nepārprotama pievienotā vērtība, kas norāda uz konkrētu projektu stiprajām pusēm. Un izvērtējot projektus, es noteikti lietošu punktu, tabulu un arī regulu, protams. Ehm, viena pieeja, kas eh, procesu padara stipri efektīvāku, eh, tas ir tas, ka mēs, kā FC eh, pārvaldes struktūra, cieši sadarbojamies ar EIB e operatīvo daļu, jau agrīni pārunājam projektus, plānojam savu darbu jau diezgan priekšlaicīgi. Lai šis fonds būtu efektīvs un sekmīgs, ir ļoti svarīgi mm, šo te projektu, nu tādu um, ģenerēšanas uh, posmu labi attīstīt uh, to pipeline, kur projekti vispār dzimst un, un veidojās. Uh, pirms iegūst savas galīgās aprises. Jo redziet, daudzi, daudzas ierosmes ir brīnišķīgas, bet tās netiek eh, pietiekami izvērstas, noformulētas, tā kā mums ir eh, jādara viss, lai būtu labi sagatavoti kvalitatīvi eh, projekti, mm, nu, tādā inkubatorā, kas būtu gatavi ieraudzīt dienas gaismu kādā jau kā brīdī. Un par šiem trešo valstu vērtspapīriem, nu, tie ir jāvērtē individuāli, man šķiet šeit nevar tādu universālu pieeju lietot. Mums ir jāskatās uz konkrētu situāciju, jāskatās, kas tur ir īsti pretrunīgs, kas, kādi tur ir trūkumi. Vai jautājums vai jūs visticamāk šādus projektus noraidīsiet, atraidīsiet vai prasīsiet, lai eh, tiek izpildīti visi kriteriji? Nu, tiešām nevaru atbildēt uz šo jautājumu, tas ir ļoti vispārīgs, es eh, nevaru tā spriest uz sitienu. Es, protams, paļaušos savām profesionālajām zināšanām, galbeigās lēmumu pieņem investīciju komiteja, un eh, mēs cieši sadarbosimies, lai tiešām noskaidrotu vai projekts ir eh, atbalstāms, vai tas ir dzīvotspējīgs. Tāpat arī apzinos to, kādi ir izaicinājumi um, vairāk attīstītās Eiropas valstīs šobrīd, un godīgi sakot, šajā pēckrīzes laikā situācija daudz viet joprojām ir uh, smaga, un uh, te risinājums nav uh, iespējams vienkārši turpinot uh, iesāktajā garā un šeit ir trūkumi, kas ir jānovērš, ir investīcija šis deficīts, iztrūkums, un tas ir jārisina. Jā, nu ko, lai vēl es piebilstu, ja priekšsēdētājs man atņem mikrofonu. Tagad uh, nākamais kolēģis mikrofonu lūdzu ieslēgt. Eh, es izteikšos īsi, jūs iespējams varēsiet atgriezties pie, pie jau izskanējušiem jautājumiem. Paldies par jūsu ievadu uzrunu. Mans jautājums ir šāds. Eh, tas atbilst eh, jūsu, tātad mūsu komitejas vēlmē izvērtēt jūsu piemērotību direktoru vietnieku samatam. Un šai ziņā mēs vēlamies, lai jūs gādātu par to, lai FC investīcija politika atbilstu šai kopējai politikai, lai tiktu piesaistīti uh, pienācīgi speciālisti. Un jautājums ir par jums, kādas ir garantijas tam, ka šī investīcija komiteja personāla sastāvu ziņā būs kompetenta un, un adekvāta? Jūs pati esat strādājusi ERAB citās struktūrās. Vai jums ir pieredze šādā ekspertu paneļa darba organizācijā vadībā? Paldies, vai kāds no vēl no ECR grupas vēlas ko veicāt? Šķiet, ka nē. Un tad laiks atbildēm. Tik tiešām varu lepoties ar plašu pieredzi, daudz ekspertu grupu vadīšanā, organizēšanā. Uh, Uh, manā pakļautībā ir darbojušās ļoti komplicētas tautskaitlīgas ekspertu grupas, uh, komitejas un tā tālāk. Šobrīd esmu priekšsēdētāji uh, Rietumu Balkānu investīciju fondā, kur ir fonda vadītājs. Esmu tur arī investīciju šai komitejā, tā kā es labi zinu, kā tur tā iekšējā dinamika notiek, attīstās. Uh, Un uh, tieši direktors ir uh, tātad investīcija komitejas priekšsēdētājs. Un ja nu kādā brīdī man vajadzēs uh, viņa vietā vadīt šīs komitejas darbu, tad es to varēšu darīt bez minstināšanās. Un ir ļoti svarīgi, lai investīcija komiteja konstruktīvi pieņemtu savus lēmumus. Es te varu līdzēt tikai tik daudz, kā būt atklāta, pretimnākoša, iesaistīties ar viņiem atklātā tādā patiesā sarunā paļauties uz objektīviem kritērijiem, uz eh, punktu tabulu, eh, kā mūsu vad motīvu, jo, nu, gala beigās lēmumu par kādu projektu atbalstīšanu pieņem tieši komiteja, ne jau es. Paldies! Paldies, Aldes, vārdā deprēkungs. Nē, nē, tas, tas nebūšu viss es priekšsēdētāji, bet viņš runās manā vārdā, saka Eigas kungs. Paldies, man ir vairāki konkrēti jautājumi. FC tika veidot, lai piesaistītu privātu kapitālu, un jums ir pieredze arī uh, attīstības bankās, kam ir šī publiskā finansēšanas funkcija. Kāda būs jūsu stratēģija, lai piesaistītu privātu kapitālu FC? Otrs jautājums. Varētu šo jautājumu dot arī Moltrer kungam. Jūs abi esat pieredzējuši publisko investīciju un finansējumu jomā, bet lielākā FC naudas daļa uh, nozīmēs. Uh, investēt augsta riska produktos, investēt MVU, investēt inovācijās. Eh, balstoties uz jūsu CV, jums nav šādas pieredzes. Kā jūs nodrošināsiet to, ka tā investīcija daļa, ko eh, pārvada, pārvalda Eiropas investīcija fonds, nonāks tajās jomās, kas dos visaugstāko atdevi, uh, un visaugstāko pievienoto vērtību Eiropas ekonomikā, jo mēs esam daudz runājuši par publiskajām investīcijām, bet te tiek runāts par privātu kapitālu piesaistīšanu MVU un riska kapitāla finansēšanai. Paldies! Degulas kundze. Nu, Gulāras kundze, paldies priekšādātājiem. Man ir liels prieks, ka jūs šodien esat šeit, cenos eh, kundze. Es uzskatu, ka mums ir jādomā par investīcijām nākotnē, un to mēs varēsim nodrošināt tikai tad, ja tiks ievērots līdztiesības princips. Bet svarīgas ir arī kompetences. Man ir jautājums par cilvēku resursiem. Uh, Eh, šajās jomās ir vissarežģītāk investēt, bet investīcijas ir vajadzīgas steidzami, ja mēs redzam, kāda ir situācija vairākās valstīs, kur ļoti daudz jauniešu nevar atrast pirmās darba vietas. Eh, kā jūs rīkosieties attiecībā uz investīcijām cilvēkresursos? Lūdzu atbildēt. Paldies! Vispirms par riska kapitālu. Jums ir taisnība, un kā es teicu savā uh, atklāšanas uzrunā, mums ir jāpieliek papildus centieni, lai piesaistītu privāto kapitālu EFSI un lai viņi darbotos ne tikai kā līdzfinansētāji, bet arī kā projektu virzītāji. Jums ir pilnīgi taisnība, ka patreiz ir liels pieprasījums pēc augsta riska investīcijām, it tīpaši MVU jomā un inovācijās saistīts arī ar tehnoloģiju uzņēmumu darbību. Es pilnībā uzticos EIF e un viņiem ir laba pieredze pēdējos 15 gados veiksmīgi realizējot šādas iniciatīvas, sākot ar kosmē, infī, riska kapitālu un citām iniciatīvām. Es ļoti ceru, ka izmantojot šo esošo infrastruktūru un FC papildus kapitālu, mums izdosies nodrošināt iztrūkstošās investīcijas augsta riska investīciju produktos. EIB ir jāpieliek papildus pūliņi, lai radītu investīcija produkts, kas būtu tiešā kapitāla investīcija produkta, riska kapitāla investīcijas, bet tam būs nepieciešams laiks, un es ļoti ceru, ka tuvāko divu mēnešu laikā būs nepieciešamais pamats, kas eh, ļaus bankai veikt um, tiešās kapitāla investīcijas uzņēmumos. Jums ir pilnīga taisnība attiecībā uz nepieciešamību investēt cilvēku kapitālā, un ir ļoti labi, ka izglītība, mikrofinansējums, izglītības jomā ir arī viens no sektoriem, kas var saņemt finansējumu EFSI. Bet es nezinu, vai mums ir pietiekami daudz projektu sagatavot šajā jomā, un ja nē, tad mums ir papildus jāpieliek pūles, lai šādi projekti tiktu gatavoti. Paldies! Paldies, un tagad goja grupas vārdā Jadņeradas kundze lūdzu. Paldies! Es uh, uzdošu īsus jautājumus. Vēlos dzirdēt jūsu viedokli par to, kā jūs plānojat tik galā ar tām dalību valstīm, uh, kas uh, uzrāda nepietiekams rādītājs publisko investīciju jomā, kā atrisināsiet MVU jautājumu, ja jūs uzskatāt, ka tas ir jūsu amata svarīgs elements, un kāda loma būtu publiskajām bankām, um, ņemot uh, vērā to, ka dažās dalību valstīs situācija ir ļoti bēdīga. Lūdzu, atbilda. Uh, Nē, tālāk jautājums. Sanovs kundze, jūs teicāt, ka jūs vērtēsiet investīciju projekts katrā konkrētā gadījumā atsevišķi. Ja pareizi atceros, tad uh, mums ir piemērs no energoinvestīcijas fonda uh, par uh, šo globālo pievienoto vērtību, bet pastāv risks, ka zaudējumi kaut kur citur globāli varētu tikt uzlikti uz Eiropas nodokļu maksātāju pleciem. Gribētu dzirdēt no jums. Kā jūs rīkotos, ja jums būtu šāds lēmums jāpieņem? Paldies. Mēm Sanovā. Sanovs kundze lūdzu. Atbildi. Es nezinu par jūsu pieminēto projektu, bet es domāju, ka principā EFSI garantijas attiec tikai uz tiem riskiem, kas ir saistīti ar konkrētiem projektiem, kas tiek realizēti Eiropas Savienības dalībvalstīs, un EFSI nav jāsadz riski, kas izriet no citiem tirgiem vai teritorijām ārpus Eiropas Savienības. Šajā ziņā es neesmu pārliet, es, es, es neuzskatu, ka šīs garantijas attiecas uz riskiem, kas rodas ārpus ēst e ja raugāmies, piemēram, uz pārobežu projektiem, tad ir jāizvērtē, kāda būs pievienotā vērtība Eiropas izaugsmēji un ekonomikai. Patreiz man ir ļoti grūti sniegt atbildi, nezinot šī uh, projekta specifiku, bet principā es nepieļautu, ka EFSI garantijas sektu riskus, kas uh, nāk no teritorijām ārpus ES vai arī, ja tas ir pārobežu projekts, kas tiek apstiprināts, tad, protams, mēs to ņemam vērā. Tālāk par publiskajām bankām. Kuras publiskās bankas jūs uh, domājat? Atbild, piemēram, īrijā mums nav publisko banku sistēma, kur MVU varētu vērsties pēc uh, kredītiem, piemēram. Uh, Kā jūs nodrošināsiet, ka tiek nodrošināts mikrofinansējums MVU un, piemēram, sociālajiem uzņēmumiem, kā, piemēram, tas notiek patreiz Vācijā? Atbild. Šajos gadījumos man šķiet, ka mums ir ļoti nepārprotams risinājums. Uh, izmantojam esošās schēmas ar mikrokredītiem, kur mēs izmantojam starpniekus, kur mēs uzņemamies kopīgi risku vai nodrošinam viņiem kapitālu, lai viņi varētu investēt MVU un mikrofinansējumā. Nav obligāti jāveido valsts banka, lai piešķirtu finansējumu MVU. To var tikpat viegli izdarīt arī ar citiem uh, finanšu starpniekiem un privātu bankām un ne visas, nu, ne ikviena valsts banka darbojas pietiekami efektīvi un labi, lai vispār varētu sadarboties ar EFSI. Paldies! Paldies! Un tālāk zaļo grupas vārdā Magalkungs. Paldies, priekšsēdētājs Sanaus kundze. Mēs nu pat dzirdējām no Molterer kunga, kurš eh, tā vai citādi nodrošina zināmu EIB kultūras kontinuitāti, kas patiesībā ir diezgan liels risks, bet jūs nākat vairāk eh, no jaunās pasaules, no tā, ko mēs gribētu redzēt izmaināmies un kas varētu notikt EFSI. Uh, Tātad šeit cenšanās nodrošināt ambiciozu līdzsvaru starp papildināmību un eh, privātu banku piesaistīšanu eh, projektu finansēšanai, bet gribētu vaicāt jums. Kādas garantijas jūs mums varat sniegt, ka nebūs slikti projekti, uh, ka slikti, slikti uh, projekti netiks atlasīti un ka bū, nebūs nekvalitatīva projektu uzraudzība. Kā jūs varat to garantēt? Varbūt uzdošu jautājumu savādāk. Kā izvairīsities no investēšanas nepareizajos projektos, kas neatbilst Eiropas mērķiem? Piemēram, uh, uh, kodola. Uh, enerģijas izmantošanā un tā tālāk. Kā mēs eh, varētu mazināt ar vien eh, palielinošos eh, plaisu vai atšķirības starp dažādiem Eiropas Savienības reģioniem un valstīm? Kā jūs nodrošināsiet, ka EFSI nodrošina šo kohēziju un līdzsvēru starp 28 Eiropas Savienības dalību valstīm. Paldies! Eihaut kungs, e, jautājums par punktu tabulu. Jūs to pieminējāt vairāk kārtīgi. Divi jautājumi šai sakarā. Ja paskatāmies uz regulas pielikumu, tur ir teikts, ka punktu tabula ir instruments, ko izmanto investīcija komiteja, lai prioritarizētu Eiropas Savienības garantijas, bet patreiz punktu tabulā tiek vērtēti tikai atsevišķi pilāri. Kā jūs izmantosiet šo tabulu, lai projektu priekšlikums sakārtot prioritārā secībā? Es gribētu redzēt, kāda būs prioritarizācija, balstoties uz punktu tabulu. Otrakārt, ir teikts, ka punktu tabula ļauj investīciju komitejai pieņemt neatkarīgu un objektīvu lēmumu. Bet kā jūs redzat caurskatāmu, caurspīdīgu šīs tabulas izmantošanu. Citiem vārdiem sakot, kā jūs informēsiet ekonu komiteju un parlamentu, kad mēs gribēsim vairāk uzzināt par to, kā konkrētā punktu tabula tikus izmantot projektu pieteikumu izvērtēšanā. Paldies. Paldies, Cānos kundz lūdzu atbildi. Es redzu, ka jūs liekat liels cerības uz mani, uh, gaidot, ka es izdarīšu visu. Bet, nu, regula ir spēkā un mēs uh, rīkosimies atbilstoši regulai, kad jūs vaicājat, kā izvairīsimies no tā, ka tiek izvēlēti nepareizie projekti. Es domāju, ka mums jau no paša sākuma ir jādarbojas ar uh, attiecīgajām grupām, darba grupām, lai tie projekti, ko viņi iesniegtu EFSI atbalstīšanai, atbilstu tam, ko nosaka regula. Punktu tabulas, šie indikātori būs pievienoti pavadvēstulēji par katru projektu, kad tie nonāks investīciju komitejas priekšā. Tādējādi tiks pamatota izvēle un es noteikti gribēšu pārliecināties, ka šiem projektu autoriem ir pietiekama un pamatota argumentācija, lai pamatot to, kas tie ir pareizie projektu finansēšanai. Uh, Punktu tabulā ir četri pīlāri, un katram pīlārām ir savi indikātori. Es domāju, ka ir svarīgi, lai mēs un parlaments, piemēram, būtu skaidrībā par to, kāds ir katra pīlāra svars. Tad, kad būs projekti un tad, kad būs datu bāze, un, kā jūs zinat, mums ir pienākums jums atskaitīties un Ja jums būs kādi jautājumi, jūs varat man piezvanīt vai uzaicināt mani, un mēs varam apspriest biznesu un tā progresu, lai redzētu, kā tas darbojas. Lai šī punktu tabula uh, atspoguļotu to, kā ir pieņemts, uz kādiem argumentiem balstoties ir pieņemts investīcija komitejas lēmums. Tad jūs redzēsiet, piemēram, tādus kritēriju izpildu kā papildināmība, privāta kapitāla piesaiste, pievienotā vērtība un tā tālāk. Merci, madame. Pour le groupe euh, IFDD. Tālāk EFDD grupas vārdā Marko Cānī. Paldies! Man ir jautājums par to, kāda varētu būt EFSI loma Mēs zinām, ka šodien Eiropā daudzi uzņēmumi neinvestē tādēļ, ka trūks, nevis trūks naudas, bet trūks pieprasījuma. Tā ir viena no lielākajām problēmām Eiropā - pieprasījuma trūkums. Tieši tādēļ nenotiek uh, investīcijas privātajā sektorā. Kā EFSI varētu rīkoties, lai stimulētu pieprasījumu, nevis piedāvājumu? gribētu citēt jūsu viedokli par makro sektoriem, lai e, investīcijas caur EFSI būtu efektīvākas. Un visbeidzot, pēdējais īsts jautājums. Ja jūs tiksiet nozīmēta direktora vietnieces amatā, kā jūs risināsiet problēmu, ar privātā sektora investīcijām, lai nodrošinātu privātā sektora investīcijas vitālo svarīgo pakalpojumu jomā, kur publisko pakalpojumu privatizācija varētu nozīmēt, ka atsevišķas iedzīvotāju grupas ir izstumtas un nevar saņemt šos pakalpojumus, piemēram, izglītību tā tālāk. Marko Valī. Pavisam ātri. Uh, Tātad attiecībā uz ilgtspējīgas attīstības attīstības nodrošināšana ir svarīgas darba vietas, un ļoti bieži galvenie darbvietu radītāji ir tieši MVU, nevis lielie uzņēmumi. Vai jūs tam piekrītat? Un kā jūs garantēsiet to, ka MVU varēs izmantot Junkera plānu un tā līdzekļus? Jo visbiežāk jau lielie uzņēmumi nokampju lielāko gabalu. Tālāk gāzes krātuves. Kā jums šķiet, vai tās varētu saņemt eh, FC garantijas? Paldies! Sanaus kundze lūdzu atbildes. Thank you. Sāksim ar pirmo jautājumu. Es tiecos nepiekrist tam, ka problēma ir kapitāls, eh, bet problēma ir tā, ka investori nevēlas uzņemties risku. Un es tam piekrītu. Man šķiet, ka uh, um, ir vairākas iespējas, uh, kā Uh, palielināt šo investīciju kapacitāti. Tas ir piemēram dalīti uzņemties risku ar tiem, kur ir gatavi uh, izdot kredītus MVU, um, daļēji sadzot um, nodrošinājumu summu. Mēs tāpat varētu nodrošināt arī to, ka atsevišķu projektu risks vai tirgus riski tiek sekti, lai varētu privāta sektora investēt šajos projektos. Man šķiet, ka par MVU runājot, jums ir pilnīgi taisnība, ka MVU nodrošina lielāko darbvietu īpatsvaru, un tas, ko mēs redzam jaunajās dalību valstīs, problēma ir ar MVU ir tāda, ka viņiem trūkst finansējumu, jo bankām ir jāizpilda noteikts prasības, vai tās prasa pārāk liels nodrošinājums, vai arī kredītprocenti ir pārāk augsti. Tādēļ es domāju, ka šādi īpaši izveidoti produkti MVU un, piemēram, riska kapitāla produkti jauniem uzņēmumiem būs ļoti svarīgi nodrošinot to, ka MVU attīstās un var radīt eh, darba vietas iedzīvotājiem. Par to, vai es ļautu investēt gāzes krātuvēs, gāzes krātu projektos, man šķiet, ka uh, Atbilstības kritēriji ir skaidri, un es domāju, mēs finansēsim jebkuru projektu, kurš atbilstī, atbildīs šiem attiecīgiem kritērijiem. Tas ir pievienotā vērtība, darba vietu radīšana, energoefektivitāte, strateģiskās infrastruktūras veidošana. Paldies! Si, Paldies, Ēnek, e grupas vārdā. Zolteka kungs. Monokungs. Vairs jautājumu nav. Eh, Cenovas kundze, jums eh, ir atlikušas divas minūtes noslēgumam. Well, thank you very much for... Uh, Paldies, ka atradāt laiku, lai ar mani apspriestu šovakar. Mani patiešām iespēja to mm, ļoti kvalitatīvie jautājumi, ko jūs man uzdevāt. Es eh, ļoti priecātos tālāk sadarboties ar jums, ja es iegūšu šo amatu. Es ceru, ka es varēšu sadarboties ar Eiropas parlamentu un arī citām iestādēm, un pēc trīs gadiem mēs visi varēsim lepoties ar to, ka FC eh, darbs būs izdevies. Tas noteikti nebūs vienkārši, bet kopā strādājot, mēs uh, varēsim to paveikt. Uh, ir jau diezgan vēl stunda, jūs varat uh, droši te doties prom. Paldies! Tas nozīmē, ka uzklausīšana ir beigusies, tas nozīmē, ka mums ir jāpārtrauc sanāksmes piecām minūtēm. Desmit minūtēm. Kandidātiem un uh, novērotājiem zāle ir jāatstāj. Viņi atgriezīsies uh, pavisam drīz, tāpēc, ka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 Ja esam pareizi sapratis, tad ir paredzēta pavisam īsa viedokļu apmaiņa, un tā, tāpēc eh, zālē ir jābūt tikai deputātiem. Visiem, kas nav deputāti, ir jāiziet ārā. Present and the rapporteur will take very shortly the floor. One Tātad eh, zālē paliks tikai deputāti, referents tad īsi izteiksies, un tad eh, mēs turpināsim ar balsojumu. Varbūt sekretariāts varētu nodrošināt. Yeah, parliament's badge can stay, correct? Visi, kuriem ir parlaments.